Kolēģi, kolēģi. Godātie kolēģi, kolēģis, dāmas un kungi, vakardienas sēdes protokols ir pieejams. Vai kādam ir kādi komentāri par to? Nav, līdz ar to protokols tiek apstiprināts. Ķeramies klāt pie balsošanas.